Guten Tag, meine Damen und Herren! Labdien, dāmas un kungi! 29. martā pārtraukto parlamenta plenāru sesiju pasludinu par atklātu. Dargie kolēģi, es eh, ļoti priecājos sveikt mūsu vidū 12 uh, eh, Horvātijas novērotājus viņa pirmajā plenāra sesijā Eiropas parlamentā.